komisiju un augsto pārstāvi e, tajā, ka pilnīgi noteikti turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai pret šo diskrimināciju cīnītos. Paldies, komisārs kundze, saka priekšādātājs. Esam saņēmuši arī rezolūcijas projektu no attīstības komitejas. Un ar to arī debatas par šo tēmu noslēgušās. Un šodien pūkstens 12. notiks balsojums par šo rezolūciju. Tālāk, nākamais darba kārtības punkts. Arī ir jautājums, uz ko jāatbild mutiski, un tas ir jautājums komisijai par tiesiskumu un cilvēktiesībām Krievijā, īpaši pievēršoties ksenofobijai un homofobijai. Te ir iniciatīvas no zaļajiem, no apvienotiem kreisiem spēkiem, no liberāļiem, no sociālistiem. Tā, runātājs saraksts ar man tepat kaut kur priekšā ir šķiet. Un vispirms dosim vārdu aut jautājumu autoriem. Pirmā no tām Luņa Čekas kundze. Divas minūtes lūdzu. Dear Commissioner, Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Krievija ir svarīga valsts Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Tā ir dalība valsts Eiropas padomē un parakstījusi deklarāciju par cilvēktiesībām. Līdz ar to mums it kā ir kopīgas vēlmes un piekrišana cilvēktiesību ievērošana šajā kontinentā. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, ir biedējošs pieaugums vardarbībā pret konkrētiem cilvēkiem. Šobrīd mēs īpaši runājam par lesbietēm, gejiem, transseksuāļiem vai cilvēkiem, kurus par tādiem uzskata. Mēs dzirdējām, ka nesen tik pieņem divi likumi, viens federālā līmenī, viens Sanktpēterburgā. Tātad ar kuriem tiek aizliegt propagandēt šādus eh, homoseksuālus attiecības nepilngadīgiem. Līdz ar to publiski runāt par homoseksualitāti tiek uzskatīts par noziegumu un to var sodīt ar 2000, 22 700 eiro līdzvērtīgu summu. Un tas ir attiecināts arī uz filmu festivālu Sanktpēterburgā. Uh, Viņi, principā, tas eh, festivāls vairs nevar funkcionēt. Un tāpat arī tā ir diskriminējuša attieksme pret cilvēktiesību organizācijām. Ir arī ārvalstu aģentu likums, kas nozīmē, ka jebkāda aktivitāte mēģ, meklējot eh, finansējumu ārvalstīs, eh, šādas organizācijas tiek pielīdzināts Eh, ārvalstu aģentiem, spiegiem praktiski. Mums vajadzētu drīzāk runāt par to, kā eh, Krievija risina cilvēktiesību pārkāpumu jautājums. Un par propagandu šo likumu, kas būtu darīts pirms vairāk kā simts gadiem, bija paz, pazīstam Krievijas cilvēku, kā Pēters I vai Čaikovskis, par kuriem ir zināms, ka viņi bija geji. Līdz ar to ko tad Putins, ko tad eh, doma vēlas ar šādu, panākt ar šādu likumdošanu. Komisārs Kunds, mūsu jautājums bija adresēts jums un arī padomē, kas diemžēl šeit nav. Ko jūs darat, lai nodrošinātu, ka lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības tiek aizsargātas Krievijā? jo mums būs aizvien asāks problēmas ar to, ka cilvēki tiek diskriminēti, pret viņiem tiek vērst vardarbība, šie nav cilvēki, tiek sacīts, viņi nav pielīdzinām citiem. Tā kā problēmas ar eh, vardarbību Krievijā pret šādiem cilvēkiem eh, tikai pieaug. Ko jūs, komisārs Klons, darat, lai um, mainītu mūsu ārējās attiecības un panāk, ka Putins maina šo uh, likumdošanu. Paldies, saka priekšsarētājs. Tālāk Kornelis de Jong, divas minūtes. Jā, paldies priekšsarētājiem. Ir acīm redzams, ka LGBT personu tiesības Krievijā pasliktinās. Uh, tiek novērots vien biežāk uzbrukumi cilvēkiem. Šāda veida vardarbība pieaug arī citās valstīs, tā skaitā Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet šādos gadījumos valdības Eiropas Savienības dalību valstīs veids pasākumus, atvieglojot cietušajiem piekļuvi tiesām, liekot policijai iejaukties un strādāt kā pienāks. Bet Krievijā iestādes dara tieši pretējo. Viņiem šis pretpropagandas likums. Bet var jau redzēt, ka cilvēki, piemēram, YouTube ievieto klipus, eh, kur labprāt dalās ar eh, to, kā viņi veic vardarbību pret šādiem cilvēkiem. Un mums vajadzētu tiešām uzklausīt cilvēks no Krievijas par šo situāciju. Tāpat laikā arī organizācijas, eh, nevalstiskas organizācijas zina, ka viņi paši netiek galā, viņiem nepieciešams ārvalstu atbalsts. Un līdz ar to vairākiem kolēģiem, tā skaitā man, nosūtot jautājumus, esam saņēmuši nu, vienkārši briesmīgas atbildes. Daudz kas tiek runāts, bet diezgan maz kas tiek darīts. Mēs dzirdam, ka augstā pārstāv saka, ka mēs varam sniegt atbalstu, bet eh, ja šāds atbalsts tiek aizliegts, ko tad darīt? Mums jādara kaut kas vairāk. Piemēram, Eiropas padomē mums ir nepieciešams īstenot pasākums, lai tiešām varētu kaut ko darīt pret Krieviju varbūt eh, Malmstrēms kundze var nodrošināt, lai mainītos attieksmi pret cietušajiem, lai viņus atzītu par cietušajiem, par to, ka viņi tiek vajāti Krievijā. Pavisam īsi, vai mēs tiešām nevaram darīt kaut ko vairāk, vai komisija var precīzi paskaidrot, ko viņi darīs, eh, <clears throat> nevis tikai runās. Paldies De Jongungam! bijām plānojuši uzklausīt vēl vienu autori, Kristīnas Ojolāns kundzi, bet es neredzu viņu zālē. Izskatās, ka viņa šobrīd šeit nav. Līdz ar to ejam tālāk. Maikls Kešmens, divi ar pus minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Komisārs kundze. Ir ļoti interesanti, ka šis likumdošanas uh, akts 2006. gadā uh, Eh, sākās Krievijā, bet eh, Tečers valdība 87. gadā eh, īstenoja šo likumdošanu apvienotā likumdošanas aktu un Līdz ar to 2009. gadā, balstoties uz 2006. gada likumdošanas aktu, tika pieņemts šis federālais likums. Tālāk bija vēl viens tiesība akts ārvalstu aģentu akts. Arī ar to tiek apspiesti ne tikai LGBT personas un to atbalstošās NVO, bet arī citi eh, cil, eh, cilvēktiesība aizstāv, citas minoritātes, paceļot šādu diskriminācija augstākā līmenī. Šobrīd deviņas organizācijas ir jau aizliegtas, 18 organizācijām ir likts novērst neatbilstības reģistrēties kā ārvalstu aģentiem, un 53 organizācijām ir izsniegts brīdinājums nepārkāp šo eh, likumu. Un tas viss iet kopā ar vajāšanu, diskrimināciju pilsoniskajā sabiedrībā. Viņi tiek pasludināti par Krievijas uh, pretiniekiem. Un viss, ko viņi dara, ir aizstāvēt eh, LGBT personu un citu cilvēktiesības, bet tās eh, ne, neatspoguļo, šī tiesība akti neatspoguļo Krievijas vērtības, tā ir Putina diktatūra, kur pretinieki tiek apklusināti un mazākumu vajāti ir nepieciešams panākt, lai Krievija ievēro starptautiskos tiesību akts. Es aicinu jūs, komisārs kundze, komisāru kolēģi un ārējās darbības dienest iesaistīties dialogā, tā skaitā par šiem LGBT jautājumiem, tā skaitā samitos, cilvēktiesību konsultācijās un kaut vai Ziemas Olimpisko spēļu kontekstā. Tāpat ir jāapsver vīzu režīmu atvieglošanas sākšana ar Krievijas federāciju. Mums nav jādod viņiem dāvanas, jo viņi apspiež un diskriminē cilvēkus. Es gaidu atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Maikl! Komisārs Kunze, tagad vārds jums. Es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt uz autora jautājumiem. Jā, es zinu, ka šīs bažas jau vairāk kārt pēdējo mēnešu laikā ir paustas šeit parlamentā, un mēs arī esam nobažījušies par cilvēktiesību stāvokli Krievijā. Sākumā izteikšu to, ka arī mēs atbalstam šīs bažas, un mēs jau no paša sākuma esam uh, pauduši to, ka Krievijai ir jāievēro savas starptautiskās saistības, pilnībā jāievēro tiesiskums, jāievēro cilvēktiesības, jānodrošina demokrātijas sabiedrības funkcionēšana. Mēs esam um, regulāri norādījuši uz neatbilstības ar šīm saistībām un šīm jaunajiem likumdošanas aktiem homoseksuālas propagandas aizliegumu tiesību aktā un ārvalstu aģentu aktā citos tiesību aktos. Tātad, tā skaitā, netradicionāls eh, seksuāls orientācijas propagandas aizlieguma likums. Uh, Un mēs esam turpinājuši rēģēt jau no pagājušā gada jūnija uz šo situāciju. Pirmkārt, veicot diplomātiskus pasākumus, paužot mūsu bažas saskaļā eh, saistībā ar šo tiesību aktu pieņemšanu. Augstā pārstāva ir publiski eh, reaģējusi katru reizi, kad šādi likumdošanas akti ir, ir tikuši apstiprināti, skaidri paužot savu nostāju. Mēs arī sistemātiski šos jautājumus esam aktualizējuši visās sarunās ar Krieviju. Uh, Mēs uzskatām, ka likums, kas aizliedz tā saucamo homoseksuālismu propaganda, uh, tikai veicina vardarbību. Mēs esam aicinājuši Krieviju grozīt šo likumdošanu cilvēktiesību konsultācijas, bet arī citos politikas dialogos. Man ir regulāri kontakti ar Krievijas uh, valdības pārstāvju, tīpaši tieslietu un iekšlietu jomā, un esmu Maskavā un arī sanāksmēs Briselē aktualizēju šo jautājumu. Mēs esam arī iesaistījušies eh, sarunās ar eh, cilvēktiesību padomus eh, pārstāvjiem Krievijā. Šie jautājumi tika arī pārunāti Jekaterinburgas samitā pagājušajā gadā. Aštons kundze uzsvērusi ir Eiropas Savienības bažas par situāciju Krievijā, kas izskatās, ka virzās nepareizajā virzienā. Uh, Mēs uzskatām, ka cilvēktiesību konsultācijām jānotiek eh, Krievijā, iesaistoties Krievijas ministriem. Nākamā saruna kārta paredzēta šī gada beigās. Treškārt, mēs esam aktīvi darbojušies arī daudzpusīgā līmenī. Mēs esam aicinājuši ANO cilvēktiesību padomu 17. septembrī tās 24. sanāksmē pievērst nekavējoties uzmanību situācijai Krievijā attiecībā uz šiem diviem tiesību aktiem un aicināt Krievijas federāciju ievērot savas saistības, nodrošinot vārda brīvību, pulcešanās brīvību, tiesību ievērošanu Tad nodrošinot arī to, ka minoritāšu tiesības tiek ievērotas Krievijas federācijā. Līdzīgs paziņojums mēs esam izteikuši arī OSC ietvaros un Eiropas padomē. Ceram, ka Krievija beidzot ņems vērā to, ko Venēcijas komisija ir uh, paredzējusi publicēt savos ieteikumos nākamā gada sākumā. Tas, ka NVO var darboties Krievijā šobrīd ir apdraudēt viena uh, organizācija, kā Golos, ir slēgta. Vēl vairākas ir brīdinātas par to, ka tās saņem ārvalstu uh, finansējumu un tām ir jāreģistrējas kā ārvalstu aģentiem. Tad tie ir mēģinājumi uh, slēgt šīs organizācijas, apklusināt tās vai arī atstāt bez ārvalstu finansējumu Mēs turpinām atbalstīt šīs organizācijas, lai tās varētu turpināt savu leģitimēo darbu. Ir nepieciešams cīnīties par minoritāšu tiesībām, veicinot tiesiskumu izveidi un pastāvēšanu Krievijā. It īpaši izmantot EIDHR mehānismu attiecinot arī uz Krieviju un turpināsim sadarboties ar šīm organizācijām. Uh, Stavros Lambrinidis, e, augstais pārstāsts cilvēkties jautājumos, kas jums labi ir zināms, e, šī, līdz šī mēneša beigām vēl dosies uz Krieviju, lai risinātu šos jautājumus. Mēs esam izmantojuši visas iespējas, lai aktualizētu šo jautājumu un skaidri norādītu, ka šīs organizācijas nav neviena aģenti. Tas arī tiek e, tika augstākajā līmenī paust septembra beigās Krievijas amatpersonām un vēl šo pirmdienu. Kopā ar dalību valstīm mēs aktīvi iesaistamies eh, no, izvērtēšanā par to, eh, kā funkcionē Krievijas tieslietu sistēma. Diskriminācija pret seksuālajām minoritātēm nepaliks bez eh, ievērības mūsu divpusējās attiecībās ar Krieviju. Krievijai jāapzinās, ka šādi notikumi nepastiprinās un neuzlabos mūsu attiecības. Krievijai ir jānodrošina tiesiskums jāievēro saistības un jāatbalsta vērtības, kas ir spēkā Eiropas padomas dalību valstīs. Mēs atbalstīsim Krievijas centienus, cerams, veidot konstruktīvu dialogu. Paldies komisārs kundzei. Tagad politisko grupu vārdā runātāji, Eiropas tautas partijas vārdā. Kristofs Liseks, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem, komisārs Kunze, dargie kolēģi. Pirms runāt par situāciju Krievijā, es vēlos padalīties ar jums ar ļoti skumju informāciju, ko tikko saņēmu. Mārtins kungs ir miris šorīt pavisam nesen. Es vēlos paust visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei, un es ceru, ka pirms balsošanas priekšsēdētājs godinās šo brīnišķīgo politiku un Eiropietu. Tagad pievērsīsimies Krievijai. Man tiešām prieks bija uzklausīt komisārs kundzi, viņas sacīto, varu tikai atbalstīt viņas sacīto un teikt, es piekrītu visam, ko jūs sacījāt. Es pat varētu ar to arī beigt savu uzstāšanos. Man tiešām prieks, ka komisārs Kunze un Eiropas komisija tik aktīvi cenšas mainīt šo ļoti dīvaino tiesību aktu, kas ir absolūti nepieņemams 21. gadsimtā. Un es domāju, mums visiem vajadzētu aicināt arī savas valdības Eiropas Savienības dalību valstīs izdarīt spiedienu uz Krieviju. Šis likums ir vienkārši skandalos. Tas viss nebūtu jārisina tikai augstajai pārstāvē vai komisārei. Katram premjerministram, katram ārlietu ministram, kad vien notiek saziņa ar Krieviju, ir skaidri jāpauž, ka mēs nevaram pieņemt šādu situāciju, kur spēkā ir šāds dīvains likums, kur tiek bradāt kājām cilvēku tiesības. Paldies, kolēģi! Tagad vārds sociālistu grupai. Gerero kungs, lūdzu. Senor prezidente, gracias, senora komisāri. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, komisārs kundzei. Es vēlētos izteikt e, līdzjūtību Vilfrīda Mārtins ģimenei, uzzinot šīs vēsts par viņa nāvi. Vēlētos godināt viņu. Jā, viņš nebija manā politiskajā saimē, bet man politiskā grupa un viņa grupa balstījās uz vienotām vērtībām, un tas lielā mērā saistīts ar šīs dienas apspriesto tematu - cilvēktiesību ievērošanu var jau pārkāpt šīs eh, tiesības dažādos veidos, dažādu iemeslu dēļ, necienot cilvēku pamatiesības. Viena no šīm pamatiesībām ir seksuālā orientācija. Mēs aicinām Krieviju ievērot tiesiskumu. Mēs runājam ne tikai par konkrētu cilvēku tiesību ievērošanu, mēs runājam par visu cilvēku, cilvēku tiesību ievērošanu, jo tā ir apdraudēta, ja kāds grupas cilvēktiesības netiek ievērots. Tā kā es atzinīgi vērtēju to, ko dara komisija, ko dara Labrinīdis kungs. Kā jūs teicāt, Krievi ir svarīgi kaimiņu valsts mums un mums ir globāla līmeņa attiecības ar Krieviju. Bet šeit mēs runājam ne tikai par enerģētikas vai ekonomikas interesēm, šeit runa par cilvēktiesībām. Paldies, Enrika, saka priekšsarētājs. Zaļo vārdā tālāk. Nē, es atvainojos liberāļu vārdā Intvelds kundze. Paldies, priekšsētāji. Jā, nu, padoma atkal nav pārstāvēta, kā vienmēr, brīnišķīgi. Daudz jau izskanēja par to, kas notiek Krievijā. Visi ir, ir satraukti par notikuma attīstību. Manuprāt, šī no, notikuma kombinācija ir īpaši interesanta. Ir um, anti-LGBT likums, tad ir likums, kuru mērķis ir ie, um, iebiedēt uh, NVO, un tad uh, Putinkungs bijušais um, slapenā dienas vadītājs tad arī tagad uh, pārsludinājis, ka būs nepieciešama arī uh, masu uzraudzība it kā drošības apsvērumu dēļ, bet es domāju, ka tas ļaus viņam uzraudzīt, kontrolēt cilvēkus, iebiedēt un vienkārši aizvērt viņiem mutes. Un uh, tas būs, zinām, tāda paša cenzūras mēģinājumi. Es nezinu vai Putina kungam vārds eh, dialogs par kaut ko izsaka. Es gribu runāt par dažām lietām, par uh, eh, Statotiskās Olimpiskās komitejas attieksmi, kas varbūt ne īpaši uz mums neatiecas, bet esmu tiešām šokēta par viņu attieksmi. Uh, kā tiek aizliegts arī vizuāls atbalsts tieši homoseksuāliem un tam līdzīgi. Kā tas, viņi saka, tā ir politiskā lieta, bet kāda politiskā lieta? Jo mēs runājām par cilvēku tiesību ievērošanu, tā nav tikai politika. Un es arī vēlos uh, Olimpiskās komitejas locekļiem norādīt, jo viņi ir cilvēki, kas slēpjas vienkārši aiz juridiskiem argumentiem. Arī klusums ir vēstījums. Tas ir uh, vēstījums atbalsts Putinam aicina Olimpisko komitejai pārskatīt savu nostāju un attieksmi. Mēs kā Eiropas Savienība. Um, nevaram ļaut uh, vājināt uh, mūsu vērtības. Mums ir jādomā par Krievijas uh, um, izslēgšanu uz laiku no Eiropas padomas. Jautājums komisijai, kāda ir priekšlikuma attiecībā uz vīzu liberalizāciju Krieviju? Mēs uh, nevaram vienkārši turpināt runāt un izlikties, ka nekas nenotiek. Kolēģi. Thank you. Mans pēdējais priekšlikums mums ir jāatbalsta NVO un LGBT pārstāvju Krievijā. Varbūt arī Eiropas Savienības finanšu atbalsta veidā, kas tiktu sniegt šiem NVO un ignorēt vienkārši aizliegumu par NVO finansēm, kāds ir spēkā Krievijā, jo runa šeit ir par Eiropas Savienības pamatvērtībām. Liels paldies, Sofija! Un tagad uh, zaļo grupas vārdā pusotra minūte. Marijai Kornelīsens kundzei lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs! Nu, Krievi ir mūsu lielais kaimiņš. Es vēlētos, lai Krievija tuvinātos Eiropas Savienībai vairāk tirzniecības, ceļošanas un tam līdzīgi, bet Putina režīma, rī, rīcība, Krievija, Krievija attālina no Eiropas Savienības Anti-gay propagandas uh, līkums ir briesmīgs uh, simbols, uh, kas norāda to, ka jācīnās pret visiem, kas nedomā tā kā Putinkungs. NVO finansējums no ārvalstīm arī tiek kvalificēts kā ārējo aģe, aģentu aktivitātes, tiek vajāti jaunie, jaunieši geji un arī. Jo, aktīvisti tiek uh, aizturēti, vajāti. Eiropas Savienība dalībvalsts joprojām uzskata, ka Putina režīms ir draudzīgs režīms. Nīderlandes valdības svinēs uh, šogad 400 gadu uh, sadarbību ar Krieviju ar dažādām um, aktivitātēm, bet izskatās, ka mūsu attiecības drīzāk kļūst vēsākas, nevis siltākas. Es domāju, ka ir. Um, nevajadzētu uzskatīt, ka Krievijas iestādes ir mūsu draugi. Viņi nav pilsonisko sabiedrības un tiesību draugi. Nē, viņi tādi nav. Un runāsim skaidri, mēs nevaram vairs runāt par uh, vīzu vai tirdzniecības liberalizāciju, ja netiek ievērotas pilsoniskās tiesības, cilvēktiesības Krievijā, LGBT cilvēktiesības Latvijā. Mēs nevaram svinēt šeit lielo Krievijas vēsturi un neuzsverot nepieciešamību ievērot ja cilvēku tiesības, piemēram, izteiksmes brīvību. Arī Eiropas padomē ir jāatrunā konkrētas sekas. Uh, Mm, Krievijai, un mēs redzam, ka situācija pasliktinās katru dienu. Darīsim visu, ko varēsim atbalstīt Krievijas iedzīvotājs, jo valdība tos uh, um, nerespektē. Paldies, un tagad pusotra minūte Tanakungam. Priekšsētāji kungs, daudzi no mums. Uh, mm, raudzījās ar lielu cerību, kad krīt dzels priekškars desmit gadus atpakaļ. Mihails Kodorkovskis tika apcietināts. Viņš joprojām ir cietumā, viņš ir selektīvās tiesvedības eh, upuris. Tas bija ļoti ilustratīvs gadījums, kas norādīja uz to, ka tiesiskuma valsts cilvēktiesības uh, netiek ievērotas Krievijā. Krievijas valdība ir kļuvusi par ienaidnieku visiem, kas grib vienkārši dzīvot uh, mierīgi un uh, nevienam nedarīt kaitējumu. Un arī minoritāšu problēma nav tikai problēma Krievijā, bet Krievijas valdība ir īpaši izsācies pēdējo mēnešu laikā un izskatās, ka pat pameto šo vārdarbību pret minoritāšu minoritātēm. Un arī tiek pieņemta diskriminācijas līkumdošana um, pret LGBT pārstāvjiem. Tad, tad viņi ir kā cīnās par tradicionālajām ģimeņu vērtībām, kā viņi to sauc, bet viņiem nav, viņiem kā Eiropas padoms locekļi padara geju cilvēkiem dzīvi. Uh, ne, neiespējamu. Es piekrītu visiem kolēģiem, eh, kuri grib zināt, ko darījusi Eiropas Savienība, lai arī izcinātu šos cilvēku tiesības un um, ehm, tieskumu jautājums ar Krieviju. Uh, Neviens nešaubās par mūsu attiecībām, tirsniecības drošības un visa veida attiecībām ar Krieviju, bet mums ir jārunā par pārkāpumiem, kā tiek veikti pret sabiedrības mazāk aizsargātajām grupām. Paldies, Čārls! Un tagad minūte mm, Kornelijas Ernst kundzei. Goevārdā. Jā, paldies. Es atceros kādas ziņas televīzijā par eh, sievieti Krievijā, kas stāvēja pie Olimpiskā stadiona un turēja plakātu eh, par homoseksuāļu aizstāvēšanu un pret viņu vērsās vesels bars ar jauniešiem, policija viņu arestēja un aizvilka projām. Uh, izskatās, ka tā ir tāda negatīva tradīcija Krievijā, kas tiek veicināta no valdības puses. Tā ir vienkārši katastrofa. Un tagad seko šāds likumdošanas akts. Mums tas ir steidzami jārisina. Cilvēktiesības universāls, tā ir jābūt spēkā visā pasaulē, tā skaitā Krievijā, kad savādāk nemaz nevar būt. Mums ir vajadzīgs ar dialogu, sankcijām vien mēs neko nevaram panākt, mums jārunā nopietni. Uh, nevis izmanto to kā pātagu. Līdz ar to es atbalstu komisārs nostāju, kas tiešām cenšas sākt šīs diskusijas, varbūt kā vienīgā. Un man tiešām dusmas ir uz padomu, kas kā vienmēr noguļ visu šādos jautājumos un neiesaistās šādos jautājumos un nemaz netiek galā savās valstīs ar homofobiju, kas tur ir manāma. Līdz ar to komisārs Kunz darīja tālāk to, ko jūs esat iesākusi, tas ir ļoti svarīgi Un es labprāt dotos uz Krieviju kaut vai atvaļinājumā ar mierīgu sirdsapziņu. Un varbūt pie tā mēs varēsim visu kaut ko arī panākt. E, e, Paldies. Un pēdējais e, runātājs. Stadlerkungs. Priekšsēdētāji kungs, pirms vairākām nedēļām šis parlaments nāca klajā ar rezolūciju, kur nosodīja Krieviju, jo iejaucās eh, tuvajās kaimiņu valstīs, bet viss šīs debats ir kā iejaukšanās Krievijas iekšējās eh, darīšanās, iekšējās lietās, un tas viss balstās uz naidu pret Krieviju, bet pret eh, Saudārābiju, kas ir rietumu valstu partneru valsts, nekas netiek darīts, kur cilvēki tiek sodīti, nav balstoties uz šiem pašiem principiem. Krievijā ne tuvu nav pielīdzinām cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek, piemēram, Turcijā, bet ar Turciju notiek pirms iestāšanās sarunas. Līdz ar to Es domāju, mēs šeit vienkārši pret Krievijas debats organizējam. Abi likumdošanas akti, kas tiek apspriesti, uh, ir saņēmuši lielāko atbalstu, plašāko atbalstu no Krievijas iedzīvotājiem. Un, ja jūs balstoties uz demokrātiju, tad jums jāņem vērā arī tauts eh, vēlme. Tā ir Krievijas iekšējā lieta, kas eh, ir jāatrisina pašiem Krieviem. Šīs debatas tikai to apstiprina, ka mēs iejaucamies Krievijas iekšējās lietās. Krievija aizsargāt savas pamatvērtības kā eh, ģimene, piemēram, un par to viņi ir jāslavē. Krievijas iedzīvotāji ne, nav nospiežami uz ceļiem. Krievija uztver šīs debates ļoti distancēti. Jūsu papīriņi un debates Krievijā nevienu neietekmēs. Tāda ir realitāte par šīm debatēm. Bueno. Vamos a pasar al turno de oradores que intervienen. Paldies, un tagad eh, individuāli runātāji Šrīflers kundze, divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, godātie kolēģi, kopš vairāku likumu pieņemšana, kuru mērķis ir ierobežot biedrošanos un uh, arī likumi par uh, pret propagandu, par ārējiem āģentiem, veicinājuši, šī likuma veicinājuši vardarbību un uh, homofobiju Šī vardarbība ļoti satraucoša Eiropas Savienībā likums, kas veicina propagandu pret homoseksualitāti, eh, veicina vardarbību pret eh, šo um, homoseksuālo minoritāti. Tas ir pretrunā no Eiropas uh, padomu cilvēktiesībām. Uh, Krievijā novēram nu, ārkārtīgi satraucošu homofobiju. Eiropas Savienība nevar palikt vienaldzīga. Eiropas Savienībai vairāk jārēģē. Mūsu pienākums ir uh, informēt Eiropas, uh, Krievijas iestādes par šo likumdramatisko dramatiskajām sekām, ka viņiem jāievēro starptautiskās saistības. Ir ļoti svarīgi, lai eh, Karīnas Aštons kundzi, kā arī Eiropas ārējās darbības dienests, pēc iespējas biežāk eh, uzturēt nepārtraukt dialogu par šīm smagajām diskriminācijām. Paldies! Un tagad pusotra minūte. Senīčins eh, kundze. Liels paldies priekšsēdētāji, kungs. Eiropas Savienība vēlas stiprināt savas divpusējās attiecības ar Krieviju, taču mēs sagaidām, lai cilvēktiesības valstis, tiesiskums, demokrātiskie principi tiktu ievērot. Tādēļ esam ļoti satraukti par to, ka Krievija neievēro savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā kāds atrunāts arī Eiropas cilvēktiesību konvencijā un arī brūt tālu uzbrā, uzbrukumi, ksenofobijas. Ksenofobija ļoti satraucoši arī, vēl, kas cīnās pret šādu veidu pārkāpumiem, nevar turpināt savu darbību, jo tiek pieņemti līkumi, kas liedz viņiem strādāt un arī biedroties. Ir arī līkumi pret eh, LGBT, pret āriem aģentiem un eh, cits satraucoši līkumi arī nogalināt, tiek nogalināti žurnālisti un viņiem nav tiesības uz uh, uh, uh, izmeklēšanu. Mēs pieņemam arī rezolūciju par uh, val, tiesiskumu Krievijā, bet uh, te, tas, šī rezolūcija nav bijusi īpaši uh, efektīva. Vai mēs varam pateikt ļoti skaidri Krievijai? Ja viņi, neie, ja viņi ievēros cilvēktiesības, ja viņi ievēros cilvēktiesības, tas uzlabos arī viņu uz, uzticamību un attiecības ar Eiropas Savienību. Lielas paldies! Tagad minūte Benjankungam. no le veo, estaba. Benjon kungu nav zālē, acīm redzot. Viņš gan bija šeit pirms mirkļa. Hm, būs devies prom. Nu tad došu vārdu uz vienu minūtu Adamam Bielanam. Paldies priekšādātāji. Viens no autoritāras valsts pazīmēm Krievijas gadījumā ir šis likums par ārvalstu aģentiem. Vairāk kā 200 NVO ir klasificēti kā ārvalstu aģenti Dažādas asociācijas tiek kontrolētas ar vien vairāk, un tās organizācijas, kas saņēma finansējumu no ārzemēm, eh, nu, dabūja atteikties no šī finansējuma. Tas īpaši attiec uz tādām organizācijām, kas faktiski nodarbojas ar tiesiskumu kontroli un pārraudzību. Nu, piemēram, šī organizācija Golos, kas tik, tikus aizliegta. Uh, Un šī organizācija bija tā, kas apgalvoja, ka iepriekšējās vēlēšanas bija safabricēts, noturēts ne, negodīgā kārtā. Esmu ļoti nobežījies par šiem notikumiem. Tāpat esmu nobežījies arī par to manevrēšanu, eh, ko veic šobrīd Krievijas armija. Notiek milzīga apjoma apmācības armijā. Kopš padomu laikiem kaut kas tāds nav piemēr, pie, piedzīvots. Es domāju, ka ir jārīkojas diplomātiem šeit strauji. Paldies, saka priekšādātais tālāk divas minūtes Kukankungam. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Krievi ir bijusi mūsu uzmanības gaismā, nu jau vairāk iemeslu dēļ. Nu, lūk, Sočo olimpiskās spēles gaidāms. Pieaug vienlaicīgi arī bailes par to, ka olimpiskā harta netiks ievērota. Ir pilnīgi skaidrs, ka situācija šajā valstī ir ļoti nopietna. Redzam, ka Krievija arvien skarbāk vēršas pret pilsonisko sabiedrību un ļaunprātīgi izsurs pret saviem kaimiņiem. To nedrīkstam ignorēt. Kas īpaši uztrauc šīs situācijas konstruktā ir tas, ka pilnīgi bezprecedenta spiediens izdarīts gan iekšēji, gan ārējā, gan ārpolitikā. Pirmām kārtām Krievija uh, ar, mē, ar mērķiecīgi vēršas pret pilsonisko sabiedrību, plešot tajā bailes un padarot daudz NVO darbu neiespējamu. Tā sauktais ārvalstu aģentu likums un federālais likums, kas aizliedz geju propagandu, ir visspilgtākie piemēri diskriminējošiem tiesību aktiem, kas tikuši pieņemti pēdējo pāris mēnešu laikā. Abi šie likumi ir ne tikai represīvi, bet tie vienlaicīgi pieļauj arī dažādu veidu patvaļīgu likumu tekstu interpretāciju. Un šādā ne, negodīgā sistēmā tas kļūst par politiskās varas instrumentu un rada tādu sabiedrību, kur zināmas grupas ir īpaši pakļauts riskam un pret kurām izturs kā pret otrais čirs pilsoņiem. Krievija turklāt izdara vien pieaugošu spiedienu uz savām kaimiņu valstīm, gan uz Armēniju, lai tā pievietotos muitas savienība, gan Ukrainu eh, kas, protams, ir krustcelēs starp austrumiem un rietumiem, vai arī, kā šonadēļ pieredzējām, tiek izdarīts izniecības spiediens uz Lietuvu situācija Krievijā pasliktinās ar katru mirkli, bet mēs nedrīkstam klusēt, mums ir jārunā skaļi, jāpauž savas bažas skaidrā valodā. Paldies, priekšādātāji. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz vienu vārdu došu vārdu Mitro Repo kungam. Paldies, priekšādātāji. Eiropas Savienībai jāizturas konsekventi savās attiecībās ar Krieviju. Mums ir jārunā par cilvēktiesībām, par demokrātijas attīstību. Eh, Vienlaicīga partnerība ar Krieviju, protams, ir svarīga, bet tas nedrīkst būt primāri. Nedrīkstam ignorēt cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Krievijā, nedrīkstam pieņemt šos eh, uzskatāmos piemērus tiesību pārkāpumiem. Tur esam redzējuši šos video klipus internetā, kas ir vienkārši šokējoši par to, kā ar vardarbību notiek uzbru, vardarbīgi uzbrukumi notiek eh, un tiek vērsti pret eh, gejiem. Tas ir vienkārši neiespējami savukārt arī, ka tie, tās organizācijas, kas cīnās pret šādu vardarbību, tiek ierobežotas savā darbībā un pat zināmā mērā mm, aizliegtas. Tas ir pretrunā Krievijas starptautiski uzņemtajām saistībām. Krievija ir vienīgā, kas spēj šo situāciju pilnībā arī labot. E, pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt bagātai un tai jābūt iedvesmas avotam. Tā tas var būt arī Krievijas gadījumā. Paldies, saka priekšādātājs Repokungam. Tālāk uz vienu minūti došu vārdu Strēčika kungam. Lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Visu šo debašu gaitā es ļoti uzmanīgi klausījos visos runātājos un eh, mm, esmu piefiksējis vairākus argumentus un komentārus, bet gribu teikt kaut ko tādu, ko vēl nedzirdēju šajās diskusijās. Esmu dzīvojis komunistiskajā Čehoslovākijā un man nav nekāda iemesla aizsargāt neko, kas ir saistīts ar bijušo padomu savienību, bet gribu norādīt, ka Krievija nav padomu savienība. Krievijā nav komunisma. Un Krievija šobrīd nepraktizē to, ko tā praktizēja pirms 35-40 gadiem. Ir taisnība ka Krievijas eh, attieksme par demokrātiju varbūt mums nešķiet tā pieņemamākā, bet tas ir garš un sarežģīts ceļš. Domāju, ka tomēr progress zināmā mērā ir gūts pārdesmit gadu laikā. 50% Krievu piedara ortodoksālajai pareisticīgo baznīcai, un tai, protams, ir zināmas konkrētas vērtības kas zināmā mērā tomēr tiek eh, apdraudētas ar tiem argumentiem, ko jūs izteicāt šodien šeit. Tālāk Vaidenholzer kungs uz pusotru minūti. No en... Nē, šķiet, ka Vaidenholzer kunga nav zālē. Nu tad tādā gadījumā pēdējais runātājs šajās debatēs ir Vlašaka kungs, lūdzu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi! Tā ļoti negatīvā iz, pieeja, ko izvēlēsies Krievijas valdība vēršoties pret NVO un neatkarīgiem žurnālistiem, nerisinot šīs politiskās slepkavības un tam līdzīgi, ir piemēri, kas liecina, ka demokrātijas principi Krievijā netiek ievēroti. Tie, kas savukārt vēlas aizsargāt cilvēku tiesības, sastopas ar vardarbību, pret viņiem tiek izvirzītas safabrisētas apsūdzības un tā tālāk. Tieši tāpēc mums skaidri, gaiši un skaļi ir jāsaka, ka neskatoties uz visiem centieniem, mums nav izdevies mainīt Krievijas attiecību, eh, attieksmi pret cilvēktiesībām un uzlabot šo ļoti slikto situāciju. Cilvēktiesību jautājumi abām pusēm eh, tiek, eh, abas puses tās, tos deklarē kā svarīgus. Bet jāsaka, ka tik un tā šīs diskusijas neietekmē abu pušu attiecības, piemēram, tirdzniecības jomā. Vēl vairāk atsevišķas valstis, piemēram, maina savu ārpolitiku kriev, ekonomiskās krīzes spiediena rezultātā un faktiski padod priekšroku tirdzniecībai ar Krieviju, tāpēc mums vēlreiz skaidru un gaiši jāatkārto, ka, ka šis temats ir aktuāls. Paldies, saka priekšādātās Lašaka kungam. Tālāk pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Četri runātāji pieteikušies. Vienu minūtu katrā un, katram un pirmā Petrovičs kundze lūdzu. Que tampoco está, ha pedido. Viņa lūdz taču vārdu, vai ne tā? Viņa lūdz vārdu izteiktos brīvajā mikrofonā, bet šķiet ir devusies prom no zāles. Kā es viņu pamanīju, tā viņa aizmuka. Nē, tas nav lāgā. Donska kungs tālāk. Paldies priekšādētāji. Komisārs kundze, situācijas paradoks ir tajā, ka tā vietā, lai ar prieku svinētu to, eh, cik kāda lieliski cilvēktiesība aizsargātāji nākuši no viņu vidus, kā Sakaros un citi, Krievija šobrīd cenšas viņu stigmatizēt. Tas ir vienkārši briesmīgi šie ārvalstu aģenti, tas ir termins, ko piemēroja Staļins savulaik valsts ienaidniekiem, un tagad mēs redzam šos padomu savienības spokus atkal parādāmies, cenšoties, eh, lūk, nomelnot NVO cilvēktiesību aizsardzības organizācijas, tad jautājums ir tāds, kas notiks tālāk Krievijā? Šai valstī taču ir visi pamati svinēt savu lielisko lomu cilvēktiesību aizsardzības jomā. Un t, mums taču ir pat arī Eiropas parlamentā balva, nu, kas nosaukta Saharova vārdā, kas ir, kas ir balva par izteiksmes brīvību. Tā ir lieliskākā balva 20. gadsimtā. Un mums šeit ir jāatgādina Krievijai par šo lomu, un mums tāpēc ved, un jānosoda viņa par to, ka tā vēršas pati pret saviem, eh, pat pret saviem iedzīvotājiem, kas tik daudz paveikuši cilvēktiesību aizsardzībā. Paldies, Leonīdas, saka priekšādātājs. Pols Mērfijs tālāk. Paldies priekšādātāji Krievijas jaunie tiesību akti, ar kuriem tiek aizliegts tā, tā, tā saukto netradicionālo seksuālo orientāciju propaganda, ir izraisījusi vilni ar reakcionāru vardarbību pret LGBT cilvēkiem. Tas nav pārsteidzoši, jo tas jau bija šī tiesību akta mērķis. Viņi vēlējās nosūtīt skaidru vēsti, ka valsts piekrīt vardarbībai, kas tiek īstenot pret gejiem, Un rezultāti viss bija YouTube ļoti labi redzā, redzami, kur visi šīs radikālās kustības uh, filmēja savus uzbrukumus, spīdzināja šos LGBT. Igors Jašins no sociālistu protest, eh, pro, re, rezistents kustības regulāri ticis arestēts, jo viņš piedalījās šādos geju tiesību rallijos, un viņš izteicies pret rasismu un tam līdzīgi. Uh, Un šis jaunais likums ir vēl viens demokrātijas apspriešanas mēģinājums. Geju praids bija paredzēts Maskavā, bet, protams, ka to vispār nevar būt pat runas. Un grupa pusīrējiet arī ir uzsākuši bada streiku, bet e, kā vienmēr, e, parasti šādās represijās pirmajā fronts līnijā ir tieši LGBT cilvēki. Un tāpēc mums ir skaidri un gaiši jāuzstāja par uz šo cilvēku tiesībām un pat visu darba cilvēku tiesībām. Paldies! Tālāk Braunsa kungs izteiksies, lūdzu. The... Dzirdējām komisārs teikt to, ka, lūk, esot jārespektē tiesiskums Krievijā, bet nedrīkst nosodīt eh, cilvēkus, eh, šādu likumu rezultātā. Vakar no Lība komitejas priekšādātāja tomēr dzirdējām, ka, lūk, ir cilvēki, kas apsūdzēti par briesmīgām slepavībām Grieķijā, un viņi var tikt uzskatīti par vainīgiem jau pirms vispār noticis tiesas process pat tie, kas ir noziedznieki, kas ir noziegušies, viņiem ir jāstājas tiesā tiesiskuma sistēmas ietvaros. Un pirms mēs nosodam Krieviju, mums varbūt vajadzētu paskatīties pašiem uz savu uzvedību. Mēs dzirdējām, lūk, Krievija ierobežot izteiksmes brīvību. Nu, tas, protams, būtu briesmīgi, bet vai nav tā, ka Eiropas Savienības dalībvalsts arī ieslēdz cietumos cilvēkus tāpēc, ka viņi eh, arī izsakās eh, pārāk brīvi. Redings kundze, piemēram, pat eh, vērš, vērš pret šādiem noziegumiem. Es gribētu runāt no sirds, bet es domāju, ka visu šo debašu fonā tomēr ir tādi slepeni mērķi, kam nav nekādas saistības ar e, izteiksmes brīvību. Drīzāk mums vienkārši nepatīk Krievijas ārpolitika. Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Un debašu noslēgumā došu vēlreiz vārdu Cecilijai Malstrēmai. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, un sākšu ar to, ka komisijas vārdā paudīšu līdzjūtību Martins Kungam, kurš bija lielisks Eiropietis, un mūsu līdzjūtību viņa ģimenei un draugiem. Sākšu šīs debats arī ar kādu pozitīvu vēsti. Šorīt uh, Krievija ir atcēlusi 100% pārbaudu Krieviju, uh, eh, uz Krievijas robežas Lietuvas kravas automašīnām, kas ir panākts ar Eiropas Savienības centieniem solidarizēties ar prezidentējušo valsti. Tātad tās bija labās ziņas. Tagad pie sliktajām ziņām. Ir arvien vairāk bažu cilvēktiesību jautājumā. Bolotins uh, eh, Eh, demonstrāciju eh, organizators Kuzenko nu, ir psihiatriskajā slimnīcā ievietots ar tiesas lēmumu, atgādināts par pagātnes eh, praksi. Un, protams, atceros arī uz bada streiku gadījumiem. Šis ir bažas, kuras mēs esam pauduši Krievijas iestādēm, prasot uzlabot ieslodzījumu apstākļus un piekļuvi ģimenes locekļu un advokātiem. Tas pat arī par neseno arestu, kas veikts Greenpeace eh, dalībniekiem, pārunājot eh, situāciju ar dažādiem konsulātiem, vēstniecībām. Visi līdzinējie centieni eh, nav vainagojušies panākumiem, centum, cenšamies panākt šo cilvēku atbrīvošanu. Kašman kunga um, uh, es neatbildēju attiecībā uz vīzi jautājumu, jo, bet tas aizņem lielu daļu no maniem uh, centieniem. Vīzu režīmu atvieglošanas procesā mēs vedam sarunas četros uh, blokos. Viens no šiem blokiem ir cilvēktiesības. Tur mums arī ir vismazākais progress to mēs visos līmeņos strādājam, gan ministra līmenī, gan darba līmenī. Es atvainojos, ka neatbildēju iepriekš uz šo jautājumu. Mani pārsteidza, varētu teikt, vienotība, baž, bažās, kas tika paustas par situāciju Krievijā. Un savā uzrunā es arī plaši izklāstīju visu, ko augstā pārstāve un komisija kopumā dara, lai izmantotu visus instrumentus, kas ir mūsu rokās, lai e, panāktu izmaiņas. Man ir nepieciešams atbalsts no jums, un tas ir labi, ka esmu to saņēmis. Esmu pārliecināts, ka vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, jo visdrīzāk īstermiņā nekas nemainīsies. Paldies, priekšsēdētājkungs, par šīm debatēm. Priekšsēdētājs, paldies eh, komisārs kundzei. Pēc Malmstrēms eh, kundzes atbildes mēs beidzam diskusijas eh, par šo jautājumu. Rezolūcijas šeit nav, līdz ar to nebūs arī balsošana vēlāk. Paejam pie nākamā darbkārtības jautājuma. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelent. Tātad mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir Edvard Macmillan Scotta ziņojums. Ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību 2012. gadā. Macmillan Scott kungs, diemžēl, nevar piedalīties šodien. Līdz ar to Maconī